notiks uzreiz pēc pēdējām debatēm šo pēcpusdienu. Nākamais jautājums darba kārtībā ir Kongo Demokrātiskā republika, it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvisti Īva Makvambala un Fred Bauma lietas. Vēlos šobrīd dot vārdu autoriem šai, šim rezolūcijas priekšlikumam. Sargentīnī kundze pirmā, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Paldies komisārs kundzei par to, ka pievienojaties mums šo pēcpusdienu Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir nobažījies par Īvu Makvambala un Fred Bauma likteni. Kinšasā viņi tika arestēti, viņi pārstāv jauniešu kustību prasot eh, lielāku demokrātiju. Bija asociācija cenšas uzlabot demokrātiju un pret viņiem ļoti krasi vērsās. Mēs vēlamies prasīt abu aktīvistu Īvu Makvambala un Fred Bauma atbrīvošanu. Gan eh, viņi protestēja solidaritātē ar Kinšasas draugiem un kolēģiem. Tāpat ir atklāts arī eh, masu kapavieta. Tur ir nezinām cilvēku at, eh, līķi atrasti. Valdība ir uz, nav pievērsus pietiekamu uzmanību, Human Watch ir pievērsus tam pastiprinātu uzmanību un saka, ka tās varbūt ir uh, Eh, tā varbūt ir apbedījuma vieta cilvēktiesību aktīvistiem, ko valsts ir vēlējusies iznīcināt. Šobrīd mēs vēlamies vērsties pie valdības Kinšasā, prasot īstenot eh, nepieciešamo izmeklēšanu tuviniekiem. Ir jāzina, kas ir eh, ģimenēm, ir jāzina, kas notic ar viņu tuviniekiem. Kongo Demokrātiskā republikā tiešām var, situācija var sāsināties, mums ir jāsako līdz notiekošajiem. Tas ir tiešām būtu ļoti slikti, ja vēlēšanas Kongo Demokrātiskajā republikā būtu iemesls vēl lielākai vardarbības eskalācijai. Tas neko labu neliecināt par valsts nākotnes attīstības perspektīvām. Korāo kungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji! Situācija, kuru mēs apspriežam šobrīd par Kongo Demokrātisko republiku, ir ļoti līdzīga tai, ko apspriedām iepriekš par Burundi, kur uh, aktīvisti tiek ieslodzīti, tie, kas ir bijuši pret valdību vai pret prezidenta gribu un vēlmi pagarināt savu pilnvaru termiņu bezgalīgi. Viņi vienkārši vai nu pazūd, vai tiek ieslodzīti, un ir skaidrs, ka ar šo rezolūciju mēs paužam atbalstu šiem aktīvistiem un aicinam valdību Kinšasā atbrīvot šos divus jauniešus nekavējoties. Un kas attiec uz Kongo Demokrātisko republiku, mums ir nepieciešams atgādināt valdībai par to, tiem uh, pienākumiem, tām saistībām, ko viņi ir uzņēmušies. Viņi ir jāievēro līgumu un vienošanās, mums ir jāizdara lielāks spiediens uz viņiem, lai garantētu, ka viņi to arī izdara. Paldies tālāk, Demes Maker kungs. Paldies. Pēc uh, situācijas Burundī un, un uh, Citur reģionā mēs redzam, ka arī Kongo Demokrātiskā republikā ir problēmas. Pavisam nesen vēl bija jauniešu orien, organizēta kampaņa, kur 30 cilvēki tika apcietināti, lielākā daļa tika atbrīvot, bet organizatori Īva Makvambala un Fred Bauma joprojām paturēti ir apcietinājumā. Eh, Viņam izrazīta apsūdzība valsts nodevībām ir ļoti liels skaits jauniešu, talantē, talantīgu jauniešu, bet ir ļoti korumpēta valsts sistēma. Denimu Kvebē, dok, ārsts un viņa slimnīca. Arī pret viņiem vēršas šobrīd par pārkāpumiem saistībā ar uh, rēķiniem, kas eh, it kā nav apmaksāti. Un mēs šeit runājam par Sahara balvas ieguvēju. Tas ir ironiski. Ja cilvēki cenšas uh, darīt kaut ko labu, citi uh, tiek ieslodzīti. Ventas kungs tālāk. Paldies! Eiropas parlamenta kopīgā rezolūcija attiecībā uz Kongo Demokrātisko republiku ir svarīgs politisks signāls šīs valsts varas iestādēm. Tāpat kā citi, es eh, ne, nekavējoties prasu atbrīvot Fred Bauma un Īvu Makvambalai eh, no Filimbija biedrības, kas ir jauniešu kustība Kongo Demokrātiskajā republikā. Ņemot vērā, ka jebkāda opozīcija un plurālismu izpausmes pret pašreizējo valdību tiek smagi apspiesta, tad valsts nosaukumā iekļautas Demokrātiskā republika liekas ironiski tiešām. Uh, ierobežot eh, vārdu brīvību, izpausmes brīvību un pulcēšanās, eh, piedrošanās brīvību eh, nav pieļaujams. Kinšas valdībai liekas, ka situācija vairs nav kontrolējama. Tas var novest pie situācijas, kā tā ir Burundī. Līdz nākošajām vēlēšanām Kongo ir mazākā gads, līdz ar to ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, bet tas būs atkarīgs no situācijas attīstības uz vietas. Veržā kundze tālāk. Merci. Paldies par to, ka runājat arī Franciska priekšstādātāja kungs. 25 gadi diktatūras, pēc tam cilvē, cie, pilsoņu karš, kaimiņu valstis, kuras cenšas sagrābt dabas bagātības. Nelikumīgi tiek izmantots koks, ziloņkals Eh, dažādas rūdas, eh, eh, pārnacionāli krimināli grupējumi finansē šo vardarbību. Daudzi ir gājuši bojā, arī Berajā, un Džozefs Kabīlā ir mainījis vēlēšanu likumus, lai noturētos pie varas vēršas pirmkārt pret uh, cilvēku tiesību aktīvistiem un uh, pilsoniskās uh, sabiedrības uh, pārstāvjiem. Uh, šo divu aktīvistu atbrīvošanu, Īva Makvamba un Freda Baumas atbrīvošanu, uh, pieprasa gan opozīcija, gan uh, starptautiskā uh, sabiedrība un ir nepieciešams atjaunot sabiedrībā dialogu pirms uh, vēlēšanām, kas varētu notikt šai valstī. Kongo tautai uz to ir tiesības. Eh, Paldies. Paldies Tālāk vārds tiek dots nākamajam runātājam Javieram Nartam. Paldies, ka uzrunājat man spāniski priekšsēdētāj kungs. saukt šo valsti par demokrātisku ir, ir ironiski. Tā ir dinastija, kas balstās uz korupciju un apspiešanu. Tas ir vienreiz skaļi jāpasaka. Pievērsīšos jautājumu būtībai. Eiropa šeit var darīt divas lietas. Kāda jēga no šādas demokrātiskas liekulības asociācijas um, līgums, kur ir um, brīvās cilvēcības līgums ar otro pāntu, un arī Kotonu nolīgums, kur attiecīgie pānti arī nemaz nav piemēroti. Kongo Demokrātiskajai republikai ir jāsūt skaidra un kategoriska ziņa. Uh, bet tas, ko mēs darām, e, sagatavojam rezolūciju, no kuras nav nekāds jēgas, to mēs visi zinām. Man prieks par 13. punktu un vēlos arī to uzsvērt. Mēs prasām atbilstošu rīcību saskaņā ar Kotonu nolīgumu, cilvēktiesību ievē, ievērošanu, un ja tas netiks izdarīts, tad īstenosim 9. un 26. pantu, un ja mēs to nedaram, tad kāda jēga no rezolūcijām? Tā tikai var nomierināt savu sirdsapziņu, tā ir demokrātijas lieklība. Paldies! Tad tālāk Vaidenholzer kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji! Kongo Demokrātiska republika ir nestabila valsts, cilvēktiesību pārkāpumi tur notiek ikdienā. Un par šo valsti mēs debatējam regulāri pēdējo reizi maijā par konfliktu minerāliem. Un doktors Mugēbe, kas saņēma Saharo balvu, tas bija ļoti iespaidīgi procedūra. Viņš arī uzstājās ar uzrunu, uzrunāja klausītājs tribīnēs, un cilvēki at, atzinīgi uh, uztvēra viņa uzrunu. Bet valstī nekas nav mainījies. Abi cilvēktiesību aktīvisti, kas šeit minēti, ir ieslodzījumā, viņi nav vienīgie, ir daudz citi. Mēs prasam viņus atbrīvot. Prasam arī komisijai izdarīt nepieciešamos spiedienu, izdarīt visu iespējamo, kas ir viņu iespējās, eh, lai uh, varētu valstī nodrošināt nākamajās vēlēšanās mierīgu tālāk pastāvēšanu. Paldies! Tālāk eh, politisko grupu vārdā runātāji. Pirmā EPP eh, e vārdā saka priekšsarētais Arēnas kundze. Es gribēju precizēt, ka pārstāv nevis tautas partijas grupu, bet sociāldemokrātu grupu priekšsēdētāju kungs. Es ļoti atvainojos, tā, ka priekšsēdētāji kungs, mēs visi varam kādreiz kļūdīties. Tātad jūs runājat sociāldemokrātu vārdā, jā, un es domāju, ka tautas partija noteikti nepiekritīs manis teiktajam. Freds Boma un Ivs Makvamvala ir divi jauni Kongo pilsoņi, un viņi atrodas cietumā tikai tādēļ, ka tikās ar citiem Āfrikas jauniešiem, lai cīnītos par brīvību, demokrātiju un pilsonisku sabiedrību. Viņi ir atradušies e, vispirms slepeno dienestu e, cietumā, un tagad ir uzsākts tiesas process, viņus apsūdza uh, par atentāta rīkošanu pret prezidentu Kabilu. Mums ir jāprasa, lai viņi tūlīt tiktu atbrīvoti un lai Kongo Demokrātiskā republika atsauktu jebkādas apsūdzības, kas pret viņiem ir izvirzītas un arī pret kustībām Filimbiju Muča, jo šīs kustības ir ļoti būtiskas šobrīd pirms vēlēšana kontekstā, kad valda spriedze un ir jāievirza pareizās sliedēs jauniešu pilsoniskais noslēpums, un ja mēs vēlamies novērst hausu šai valstī, mums ir jāatbalsta demokrātiski jas atbalstītāji un cīnītāji. Paldies, saka priekšsēdētājs, es tiešām ļoti atvainojos Uh, par uh, savu kļūdu. Jūs tiešām pārstāvat sociāldemokrātu grupu. Nākamais runātājs ir Dita Haransova, Alde grupas vārdā. Vienu minūti. Es... Thank you, Chair. A strong... Jā, paldies, priekšsarētāji. Spēcīga pilsoniskā saviedrība ir svarīga jebkuram demokrātiskam procesam Kongo. Pilsoniskām organizācijām ir īpaša loma viņai eh, aizstāja valsts struktūras, kurām būtu jārūpēt par saviem pilsoņiem. Šāds aktivisms nav jāsoda. Nedrīkst arī liekt cilvēkiem pulcēties. Fakts, ka pēdējās, pēdējie pārkāpumi ir īpaši vērsts pret jauniešu kustībām un politisko opozīciju, ir vēl jau vairāk satraucoši. Kā pirmais solis samierināšanai ar savas valsts iedzīvotājiem. Īv Makvambalā un Fred Bauma, kā arī citi politiski ieslodzītie, ir jāatbrīvo. Kongo iestādēm ir jāizmanto tie iegūmi, ko valstī var dot aktīva pilsoniskā sabiedrība. Šāda sabiedrība ne tikai garantē valsts stabilitāti, bet arī palīdz atrisināt kopīgas problēmas. Ir laiks Kongo iestādēm uztver to kā īpašu pienesumu, nevis uztver kā draudus. Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Vispirms Ivans Jakovčiš. Možemo se svi pitati Mēs visi varam uzdot jautājumu, vai tas ir sākums priekšvēlēšana kampaņai, vai Baumā un Makvām Bala nav jaunie pretošanās kustības simboli, kļūstot par eh, pirmajiem upuriem eh, kampaņai pirms vēlēšanām Kongo, kas izlaupīs valsti arī turpmāk kas būs tie, kas gūs labumu no tā, kas notiek Kongo nedemokrātiskā un necivilizētā veidā. Tāpat mēs varam uzdot jautājumu, kurš Eiropā gūs labumu no šādas attīstības, notikuma attīstības Kongo, kam ir intereses Kongo, kas ir ieinteresēti saglabāt šādu režīmu pie varas Kongo. Šie jautājumi mums ir jāuzdod, jo Eiropai ir savas intereses Kongo Un, ja tāds mums ir, tad mums ir jācenšas palīdzēt šai draudzīgai valstī sakārtot lietas mājās. Kas taldo, kungs, tālāk? Džiki presēs, la ringrācio. Paldies. Priekšsēdētāji. Īvs Makvam Balam Fred Bauma ir eh, divi vārdi, cilvēku vārdi rezolūcijas nosaukumā, bet ir tik daudz jaunieši šajā valstī, kas eh, turpina šo cīņu. Genocīda piemiņas diena bija pavisam nesen, un esam pieredzējuši neseno vardarbību Burundī. Cilvēki tika apcietināti tādēļ, ka atļāvās protestēt un pulcēties 450 eh, līķu ir atrastu masu kapvietā. Tie iespējams ir citi protestētāji jaunieši. Piekrītu Narta kungam, kurš saka, ka mums taču ir kaut kā nu, nolīgums. Tas ir vienreiz jāpiemēro, jo savādāk mēs tikai muļķojam sev par to, kāds ir mūsu iespējas. Freds Bauma pats teica, ka nedrīkst atļaut, ka demokrātijas vilcienu aptur tā ceļā uz priekšu. Šie, šos cilvēkus neapturēs, tāpat kā arī brīvības, demokrātijas vilcienu neapturēt, arī apcietinājums nē. Atbalstīsim Kongo jauniešus viņu cīņā. Paldies! Morvai kundze tālāk. Bija pat izteikts joks, ka pirms brīža, ka sociālistu deputāte tika e, pie, e, pieteikta kā Eiropas Tautas partijas deputāte, tad jūs atjokojāt, nu, um, nav jau liels atšķirības ar šīm politiskajām grupām, jo aizkulisēs viņi rīkojas kopā. Abas e, partijas domā, ka mums jākoncentrēs uz cilvēktiesību situāciju Kongo. Bet kas notika Ungārijā, kur 2006. gadā policija brutāli vērsās pret iedzīvotājiem un policija apco, apcietināja dučiem cilvēku? To paveica sociālistu valdība Ungārijā. Tagad eh, policija eh, dara to, ko liek EPP eh, e grupā ietilpstošās partija. Nav liels atšķirības starp tiem politiskajiem spēkiem. Paldies! Eiropas komisijas vārdā tālāk komisāra Cecīlija Malmstrēm. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debatas tik tiešām ir ļoti svarīgas un varu jums apliecināt, ka mēs saņēmām skaidru signālu un nodosim to augstai pārstāvēji. Mēs uzskatām, ka esam saņēmuši spēcīgu atbalstu no šīs plenāras sesijas, turpināt sekot līdzi Maklam Balam, Bauma kungu un arī citu iesaistītu aktīvistu lietas attīstībai kā jau tika pieminēts, Flimbi eh, pasākumā Kinšasā tika arestēta 30 cilvēki. Viņi centās eh, organizēt jauniešu iesaistīšanos pilsoniskā kustībā. Divi dalībnieki ir joprojām apcietinājumā, pārējie atbrīvot. Viņus aizturēja eh, nu, jau vairāk kā 40 dienas bez apsūdzības izvirzīšanas, un tagad eh, viņi ir nodot prokuratūrai un izvir, izvirzīts apsūdzības. Informācijas nav daudz, un eh, tās, ka informācija, kas mums ir pieejama, liekas, eh, vismaz rada iespēju, ka šīs apsūdzības ir nesamērīgas un ir politiski motivētas. Mēs eh, esam darījuši visu, lai prasītu atbrīvot šos aktīvistus, un nav nekādas informācijas, kas liecinātu, ka eh, šī pasākuma organizatori plānotu teroristisku vai vardarbīgu uzbrukumu un Kongo valdības pārstāvs eh, sacīja, ka Filimbija organizācija plānoja teroristiskus uzbrukumus, kaut arī nav nekādu pierādījumu tam, līdz ar to šādi apgalvojumi ir vienkārši tukši vārdi. Protams, ka mēs turpināsim eh, ļoti rūpīgi sekot eh, notikuma attīstībai. Tieslietu ministram ir, iz, ir, ir izteikti divi demarši Gan dalību valstu delegācijas, gan komisijas delegācija regulāri uztur kontakts ar starptautiskajām organizācijām un šo ieslodzīto advokātiem. Daudzi prasīja, lai cilvēktiesības būtu centrā mūsu dialogam ar Kongo Demokrātisko republiku. Šajā valstī ir daudz politiskās partijas ar ļoti pluralistisku skatījumu un daudziem. E, iedzīvotājiem ir vēlme izteikties, piedalīties debatēs, aktīvi darboties. Cilvēktiesība ievērošana, pamatiesība ievērošana ir pamatnosacījumi, ko tur no nu nolīgumā, un šie jautājumi ir arī ļoti svarīgi eh, vēlēšana ciklā līdz nākamā gada beigām. Mēs vēlamies atbalstīt Eiropas Savienību, eh, vēlas atbalstīt šos procesus, bet tam ir jānotiek atbilstošos apstākļos. Gan paziņojumos, gan uh, Padomu secinājumos Eiropas Savienība ir paudušas, ba, paudus bāžas par situācijas attīstību, it īpaši pēc e, šī gada sākumā janvārī notikušās vēlēšana likuma pārskatīšanas. E, bažējoties, ka grozījumi var tiek izmantot politiski mērķu sasniegšanai. Tāpat arī e, bažas ir izteikts par izlūkošanas dienestu veiktiem arestiem un vēršanos pret žurnālistiem drošības dienestu pārstāvi, e, ja tie ir veikuši nelegāls rīcības, tad ir ne, nekavējoties varas iestādēm jāizmeklē šie gadījumi. Mēs atsaucamies uz Āfrikas demokrātijas vēlēšanu un pārvaldības hartu, e, kur ir uzsvērts, e, cik svarīgi ir organizēt atklātas debatas, dot tiesības opozīcijai, nodrošināt vārda brīvību, lai garantētu, ka tie, tiesiskums tiek ievērots. Uh, Dāmas un kungi, Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Kongo Demokrātisko republiku patiesā partnerībā. 620 miljonu ieguldījums ir kā pierādījums mūsu partnerībai un no, nopietniem nolūkiem, bet mēs sekosim notikuma attīstībai. Paldies! Like say... Es uh, vēlētos jums arī pateikties jūsu valodā, sviedru valodā. Liels paldies, uh, komisārs kundze. Esmu saņēmis septiņus rezolūcijas priekšlikumus uh, no